Atbildīgās Itālijas iestādes ir informējušas mani par Massimiliano Salīni ievēlēšanu eh, sākot ar 1. jūliju 2014. gadā. Eh, viņš eh, stāsies Enco Lupī vietā. Žan Potin pirms Eiropas parlamenta uh, Uh, konstituējošās sēdes uh, paziņoja, ka viņi atsakās no savu mandātu. Atbildīgās Francijas iestādes man ir paziņojušas, ka Filips Lozo ir ievēlēts viņas vietā, un uh, sākot ar 1. jūliju viņš stāsies Putāns kundzes vietā. Saskaņā ar 7. pānta 1. punktu Eiropas, par, par Eiropas parlamentu vēlēšanām um, un saskaņā ar reglamentu Parlaments pieņem kolēģi Salīnī un Lozo ievēlēšanu saskaņā ar uh, tātad šiem noteikumiem un sākot ar 1. jūliju 2016. gadā. Sveicu jaunos uh, kolēģus un uh, atgādinu, ka saskaņā ar 3. panta 2. punktu reglamentā viņi var piedalīties Eiropas parlamenta sanāksmēs, kamēr nav pārbaudīts viņu mandāts vai apstrīdēts ja viņi ir eh, rakstiski paziņojuši, ka viņiem nav nekāds amats, eh, ka viņi neieņem nevienu amatu, kas nebūtu savienojams ar Eiropas parlamenta deputāta mandātu. Priekšsēdētāja konferences priekšlikumi par eh, kolēģu iecelšanu komitejās vakar ir iesniegti, tā kā nav iesniegti nekādi grozījumi par šiem priekšlikumiem. Uh, tad saskaņā ar 199. Treš, panta trešo punktu reglamentā šie priekšlikumi tiek uzskatīti par pieņemtiem. Šīs sēdes eh, protokols eh, tiks eh, piedāvāts parlamentam apstiprināšanai nākamās plenārsēdes sākumā. Vai ir no jūsu puses kādi komentāri par kādu no šiem punktiem? Tā nav, tad uh, šī parlamenta plenārsēde ir pārtraukta, sēde ir slēgta. Tas ir priekšā tās.